atturējās pieņemts. Wir sind damit am Ende der Abstimmungen. Ich darf noch mitteilen, dass die EVP. Esam beiguši balsot, vēlējos tikai pateikt, ka Tautas partijas grupa piedāvā uh, savu kolēģi Djurī kungu iecelt par uh, locekli Finanšu krīzes apkarošanas komitejā. Sa Pauselta kungs vēlējās ko teikt par procedūru. Lūdzu, priekšsēdētāja kungs, es atvainojos. Šodien visas dienas laikā es atkārtoti piedzīvoju, ka kāda Ungārijas labēja ekstrēmistu politiķu pārstāve izteicās pilnīgi par jebkuru punktu un visu laiku runāja par Ungāriju. Bet ir jārunā par tiem tematiem, kas ir darba kārtībā. Varbūt, ka jaunā kolēģi vēl par to nav informēta. Paldies! Diemžēl kolēģis vairs nav zālē. Es eh, ceru, ka viņi, protams, to ņems vērā. Nākamā diena laikā jūs varēsiet iepazīties ar eh, šīs nedēļas sanāksmi protokoliem, un ja nebūs nevienu, nebūs nekādu iebildumu, tad eh, protokols negrozītā veidā tiks nodots attiecīgiem dienestiem, un tagad beidzam sēdi, un visiem laimīgi ceļ mājās. Paldies!